We'll just hold it present for a moment. Yeah. Připomínka k jednání, prosím. V reglamentě jautājums, lūdzu. Mikro, mikro. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu. So we have already discussed that. Mēs jau apspriedām to, ka plenāra sesijā netiks eh, diskutēts šis jautājums. Vienojos, ka vairākums grib apspriest šo jautājumu. Mēs esam saskaņā ar savu frankas ietiekumu apspriedušo jautājumu saskaņā ar 130. pānta 140. pantu otro punktu. Balsojums notiek par nominālā kārtībā, ja balsojumā tiek apstiprināts tas, ka jānotiek debatēm, tad mēs tās noturēsim. Pretējā gadījumā mēs šo jautājumu skatām bez debatēm. Un atkal sāksim personālu balsojumu pār. Priekšsēdētāji, es arī gribētu izteikties īsi. Protams, ir nedaudz saudabīgi, jo mēs ierogadamies uz uh, diskusijām, un tad diskusijas nenotiek. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, mēs šeit uh, nesaņemam iespēju korekti nobalsot, tā kā jūs priekšsādātāji to uh, piedāvājāt, jo es nezinu, vai visiem kolēģiem ir līdz balsošanas kartes. Uh, ja jūs tagad ļausiet balsot, tad uh, jums sākumā vajadzēja pateikt, ka jau debašu laikā būs elektronisks balsojums, un nevis tagad vienkārši nostādāt mūsu faktu priekšā, ka debašu laikā ir elektroniski jābalso. Uh, ja uh, jūs tagad uh, pārētat balsojumu, tad būtu taisnīgāk varbūt balsot paceļot roku, nevis elektroniski. Paldies. Dovolte, abych vysvetlil, že toto oznámení bylo. Gribu paskaidrot ka šī deklarācija tika izsniegta grupām vakar pēcpusdienā un bija laiks sagatavoties. Es negribētu radīt iespaidu par to, ka mēs mēģinām izvairīties vai ietekmēt eh, šīs debates. Es gribēju aicināt jūs precizēt balsojuma veidu, vai par to būs debates, vai par to, ka debašu nav. Vienkārši jāsaprot, ko tad mēs balsojam. Tas ir viss, ko es gribu zināt. Čili otpāski byli zodpovězeny, prosím, ještě jednou. Od... Tātad, vēlreiz. Sākam balsot jau dažādas uh, Dažādas eh, puses ir izteikušas. No, ještě jednou vysvětlím tedy hlasování. Omlouvám. Skaidroju vēlreiz. Balsošanas kārtību. Tie, kuri balso par, nozīmē, ka tie vēlas, lai Prosím vás, jedná se o natolik vážné hlasování. Lūdzu, uzklausīt, ir runa par svarīgu balsojumu, saprotu emocijas. Pieteikums man ir saskaņā ar 130. panta otro regu, punktu reglamentā tiek piedāvāts pirmo debašu punktu par cilvēktiesību pārkāpumiem, demokrātiju un tiesiskumu jautājums par eh, Guantanamo ieslodzīju badastreiku tiktu balsots bez debatēm. Vai viss ir skaidrs, to mēs liekam uz balsojumu. Tātad mēs varam sākt balsot. Hlasovali ste všichni? Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot.